gribētu paust savu atbalstu jums un gribētu jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā. Un tagad pāriesim pie balsošanas. Rončelī kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es tikai gribētu izteikt protestu pret padomes lēmumu noraidīt Estrēlas ziņojumu par maternitātes atvaļinājumu. Es runāju daudz Eiropas māmiņu un tētu vārdā, kas būs ļoti vīlušies saistībā ar šo padomas lēmumu. Es nespēju saprast šo lēmumu un vēlos to nosodīt. Uz kādu Eiropu gan mēs tiecamies, noraidot šādu priekšlikumu? Uh, mēs esam izteikušies pret, mūsdie, pret visām ģimenēm šodien un nākotnē. Paldies! Paldies Anģelī kundzei! Un tagad balsosim par Bēgskunga ziņojumu par priekšlikumu par Eiropas uh, solidaritātes fonda izmantošanu par Portugāli plūdiem un Fran vētru Francijā. Sākam balsot, mums ir nepieciešams kvalificētais vairoju, vai, vai, vairākums. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pasamos a votar el informe. Priekšlikums ir pieņemts, un tagad balsosim par Surienu ziņojumu. Eiropas Savienības solidaritātes fonds, budžeta grozījums numur 920. Personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Tagad pāriesim pie Materas kundzes ziņojumiem par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Sāksim ar to par Slovēniju. Atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Arī šeit vajadzīgs kvalificētais vairākums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk tā pati, tas pats jautājums, bet par Heidelbergu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā pati tēma - automobīļa ražošana Lielpolijas vojvodistē. Personālais balsojums sākam balsot. Ir nepieciešams kvalificētais vairākums arī šajā gadījumā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas pats tēmats - mazumtirdzniecības uzņēmumu Spānijā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk tas pats temats tekstilu rūpniecība Valencijas apgabalā Spānijā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk tas pats temats - dabīgā akmens izstrādes un apstrādes uzņēmumu Valencijas apgabalā Spānijā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk turpināsim ar to pašu tematu. Līra Spānijā. Viens balsojums personālas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal tas pats temats. Nākamais balsojums par Poliju un Poznaņu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies Materas kundzei. Esmu pārliecināta, ka visi cilvēki, kurus tas skar, būs ļoti pateicīgi. Un tagad pāriesim pie Marais kunga ziņojumu par direktīvas 2003.109. Eh, kā darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas. Kas nolaiž balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ziņojums ir Natalija Grīsbekas ziņojums - Eiropas Savienības un Grūzijas nolikums par vīzu izsniegšanas atvieglojumiem. Viens balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Nē, priekšsēdētājs atvainojas, tas tomēr nav personālais balsojums. Man kaut kā likās, ka visi ir personālajie balsojumi. Nē, te ir tikai viens balsojums, tā kā balsosim, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pāriesim pie Dzernīkī kundzes ziņojuma Eiropas Savienības ātrās rēģēšanas iespējas. Šeit gan ir personālais balsojums, viens balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Svindēnas kundzes ziņojums - finanšu instrumentu tirdzniecības regulējums. Kas par? pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie Ānas Gomešas kundzes ziņojuma ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kododrošības stiprināšana Eiropas Savienībā. ESCBRN rīcības plāns Gomešas kundzei vārds lūdzu. Ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kododrošības eh, riski ir saistīti arī ar teroristu uzbrukumiem, um, dabas katastrofām, tādām katastrofām, kas vai nu tīši vai netīši var notikt, te robežas nav zināmas un tās var būt ļoti, ļoti kaitējošas un sagraujošas gan attiecībā uz cilvēku veselību, gan vidi, gan vispārējo. Un te mums būtu jāatceras nesen notikusi avārija. Ja Ungārijā ar toksiskajiem dubļiem un uh, dažādas Eiropas Savienības valsts un, teiksim, ASV ir arī saskāršās ar līdzīgām problēmām, un tāpēc ir ļoti būtiski visiem sadoties rokās un uh, apvienot iespējas, lai, teiksim, novērstu, ka šādas katastrofas arī, teiksim, tīšie uzbrukumi tiktu saulēcīgi atklāti un lai mēs varētu uz tādiem reaģēt. Un tāpēc ir nepieciešams specifisks Eiropas mehanisms, lai sagatavotos šādām krīzēm kopā ar Eiropas civilās aizsardzības iestādēm. Un tieši to ierosina arī Eiropas parlaments. Mums ir vajadzīga šāda Eiropas līmeņa civilā aizsardzība un tā ir jāstiprina tas, ko padomu ir pieņēmusi 2008. gadā, ar to vien nepietiek, un dalība valsts to vismaz nav, vismaz dažas no, daudzas no tām to vēl nav īstenojušas. Un tāpēc mums tiešām ir jādomā par to, ka ja ir kāds vājais posms šajā ķēdē, tad visa ķēde var uh, sabrukt. Mums ir jādomā par monitoringu, par koordinēšanu, un šie plāni ir jāizteno dzīvē. Šeit ziņojumā ir runa par dažādiem centieniem prevencijas jomā, atklāšanas jomā, rēģēšanas jomā, ja gadījumā notiek katastrofas. Izšķiroši ir tas, lai visas dalību valstis būtu nodrošināts ar atbildīgajām iestādēm, lai šīs rīcības īstenotu Un, ja mums ir šāds rīcības plāns, tad mēs varam arī attiecīgi īstenot solidaritātes klausulu, kas ir nostiprināta Lisabonas līgumā. Paldies, Gomešas kundze, par šo paskaidrojumu. Tagad balsosim, tātad vienos balsojums, kas par, lūdzu parādiet. Pret, atturas, pieņemts. Un tagad pāriesim pie manis kuziņojuma, laba pārvaldība un Eiropas reģionālā politika. Viens balsojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Pieņemts. Un tagad Dievs Demēra Garcijas ziņojums sadarbības koordinātoru tīkla izveidi imigrācijas jomā. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret, par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par grozīto priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad būs elektroniskais balsojums, personālais balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Pieņemts. Dāmas un kungi, nākamais ziņojums ir Matjē kundzes ziņojums vienot pieteikšanās procedūru uzturēšanās un darba atļauju izteik, izsniegšanai. Te ir ļoti daudz grozījumu. Tādēļ lūdzu, Celiet rokas, nenogurstiet procesu pusceļā un nepārstājiet balsot. Lūdzu, raugieties, lai jūs saglabātu mūžu garu visā balsošanas laikā. Tā kā skaidri paceliet roku, jo pretējā gadījumā tas viss ievilksies vēl ilgāk. Tā kā balsosim tagad par maķē ziņojumu par vienotu pieteikšanos procedūru uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Mums ir eh, balsojums par 36 grozījumu blokā. Kas par? pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie grozījumu kopuma, ko iesniegusi atbildīgā komiteja. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, mēs varam pārbaudīt. Nu tad pārbaudīsim par 13. elektroniskā pārbaude. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs vairākums pieņemts. 16. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šis grozījums tātad noraidīts. Un tagad balsosim par 17. grozījumu, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tik tiešām pieņemts. 18. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 18. grozījums. Sākums nav labs. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 19. grozījums, kas par celiet augstāk rokas pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, te nav iespējams pateikt. Tātad 19. grozījums sākam balsot. Jā, jo tikai kāds 6-7 balsu starpība, grūti pateikt. Beidzam balsot. 19.12. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 39. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 40. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 49. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 51. par. Paceliet vēlreiz. Pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 51. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 64. par pret, atturas, noraidīts. 65. Personālais balsojums sākam balsot. Votación. Beidzam balsot. Pieņemts ar skaidru balsu vairākumu. Nākamais ir 71. grozījums par pret atturas noraidīts. 72. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas noraidīts. 74. grozījums par. Jūs vēlaties elektroniski pārbaudīt? Nu tad pārbaudīsim 73. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 74. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pāriesim pie 89. grozījuma par pret atturas. Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad mums ir jābalsa par 90. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 30. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums ir noraidīts, tā kā mums tagad jābalsa par 91. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir 119. grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsosim par 31. grozījumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tas nozīmē, ka mums atkrīt 113. grozījums. Tagad varam balsot par 120. grozījumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, līdz ar to mums tagad par 32. jābalso. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 114. atkrīt. Tagad balsosim par 34. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, līdz ar to 115. atkrīt. Tagad balsosim par diviem identiskiem grozījumiem - 36. un 121. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20, 92. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? pieņemts, man liekas. Jā. 43. atkrīt. Varam pāriet pie 93. grozījuma, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 93. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 93. ir noraidīts. 94. kas par? Pret? Atturas? Es domāju, ka pieņemts, jā. Tik tiešām. 95. Divas daļas par pirmo daļu, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad otrā daļa, kas par? Pret? atturas pieņemts, man šķiet, jā. Līdz ar to 48. atkrīt. 50. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 96. par. Pret. Atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim labāk. Ba sākam balsot. Tātad 96. grozījums. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Nākamais ir 97. grozījums par, pret, vēlreiz par, pret, atturas, pieņemts. 98. par pret atturas pieņemts. 54. atkrīt, tālāk 55. grozījums par pret atturas noraidīts. 99. par pret pret, atturas. Man liekas, ka norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 99. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 99. ir pieņemts. 100. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 57. atkrīt. Un nākamais ir 101. grozījums par pret, atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad grozījums 101. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un jā, 101. ir pieņemts. 102. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Jāsparonikungs, viņš lūdzu vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Vai jūs varat uzlikt eh, grozījumu sarakstu uz ekrāna? Lūdzu. Sí, señor Speroni, están viendo lo que pasa, eh? Speroni kungs, mēs šobrīd risinām šo problēmu. Bet jūs, man šķiet, varat redzēt to savu mazā ekrāniņu, varat? Nu, tad viss kārtībā. Nu, tad balsosim par 103. grozījumu, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 104. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Līdz ar to 67. atkrīt. Balsosim par 105. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 107. grozījums par pret, atturas, jāpārbauda elektroniski, sākam balsot. 107. grozījums, lūdzu. Balsošana beigusies. Pieņemts. Un tagad pāriesim pie 108. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 109. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. atkrīt. 110. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Nākamais ir 111. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tāpēc 69. atkrīt. Nākamais grozījums ir 112. kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Es gribētu redzēt, ka politiskie līderi arī paceļ rokas. Viņi to nedara. 106. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 77. ir pieņemts, 116. līdz ar to atkrīt. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. 80. kas pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par diviem grozījumiem vienlaikus, par 1181, kas par, pret, atturas, noraidīts. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, tomēr pieņemts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, pieņemts. mēs varam pārbaudīt elektroniski. Pārbaudīsim. 82. grozījums. Balsojam. Balsošana beigusies. Pieņemts. Jā. 117. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums ir noraidīts. Tagad mums ir jābalso par 83. personālais balsojums. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Pieņemts. 118. personālais balsojums. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Grozījums ir noraidīts. Tagad par 84. kas par, pret, atturas, pieņemts. 85. grozījums kas par, pret, atturas, pieņemts. 86. grozījums kas par, pret pret, atturas, pieņemts. Jā, pieņemts. 14. atkrīt līdz ar to. 87. grozījums personālais balsojums. Balsojam. Balsošana beigusies. 87. grozījums ir pieņemts, līdz ar to mēs tagad balsosim par 88. kas par? pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par grozīto priekšlikumu, kas par, pret, attu, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad komisijas grozīties priekšlikums. Balsojam! Beidzam balsot. Norādīts. Vale, vale, vale, vale. Bueno, dado que, dado que la propuesta ha sido rechazada, le doy la. Ņemot vērā, ka grozīties priekšlikums ir noraidīts. Došu vārdu komisijai. Komisāri, kundze, lūdzu. Miss... The last one? Come on. What's the last one? What, what do we take? Um, Mr. Mr. Pre Mr. Pre Prieksēdētāja kungs Kā jau jūs ziniet, es klausos, es skatos un es esmu sapratusi. Es esmu sapratusi, ka mm, man šeit sēžot ir taps skaidrs, kas man ir jāpasaka komisijas kolēģijai. Es tā arī izdarīšu. Es komisāriem nodošu parlamentu teikto, un, protams, tas ir objektīvs vēstījums. Ņemot vērā to, kas ir noticis, ņemot vērā to, kāda ir bijusi doma apmaiņas. Bet, godātais priekšsēdētāja kungs, ar jums eh, pēc komisijas kolēģijas diskusijām runās mans kolēģis. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta se devuelve a la comisión. Paldies, un eh, tā tad priekšlikums tiks nosūtīts komisijai. Godātie kolēģi, tā tad mēs tulpinam barsojumu. Kurš vēlas runāt? Kāds vēlas izteikties? Ferkas kungs. Senor prezidente, konformē ar. Prieksēdētāja kungs. Saskaņā ar 175. pantu un 56. pantu mums ir jāzina. Tātad mums ir jā būt skaidrai atbildēji, vai komisija šo jautājumu vēlreiz pacels, jo automātiski tas nenotiek. Komisijai tagad mums ir jāpasaka, vai komisija atsauks savu priekšlikumu un atkal griezīsies pie parlamenta. Yo, yo, señor Cercas, de las palabras. Uh, Ferkas kungs. Es sapratu, ka komisāri jau teica, ka komisijas kolēģija dot atbildi par šo jautājumu, bet, protams, jums ir tiesības vēlreiz paskaidrot to no komisijas. Komisārs kundze, dodu vārdu jums. Tātad paskaidrojiet komisijas, ko komisija domā. Thank you. Thank you, Komisāra, paldies priekšsēdētāja kungs. Tie, tiene usted la palabra. Komisārs Kundze, vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mani diezgan pārsteidz. Esmu visnotaļ pārsteigta. Zālē izsaucieni. Mēs tagad jau veselu gadu spriežam par šo tekstu. No vienas puses gribētu sacīt, ka mēs radām vienošanās ar liberāļu grupu un pēdējā brīdī es uzzinu, ka ir norāds par balsošanu, kas ir pilnīgi pret vienošanos, ko bijām panākuši. Vēl es uzzinu, ka vienošanās, kas mums bija ar liberāļu grupu, Mm, netiek ievērota. Mēs esam plenārs sēdē. Un mēs piedzīvām, ka vienošanās tiek pārkāpts, un tad sarkas kungs es tiešām gribu izteikties, citādi nav jēgas. Sociālistu grupa nāk klajā ar priekšlikumu, lai komisija zālē troksnis runātāju pārtrauc. Sociālistu grupa un Sarkas kungs ierosina, lai komisija pa, pārsūta savu priekšlikumu. Bet Sarkas kungs, nu jau veselu gadu, Sarkas kungs, mēs te spriežam. Un jūs ierosināt dažas lietas, un mēs jau veselu gadu nesam panākuši vienošanos. Nu, tā kāda jēga? Vai jūs tiešām gribat desmit gadus te spriest, un jūs, Aleksandr, taču nekad nepiekritīsiet. Un jūs nekad neesat panākuši jebkādu vienošanos ne ar vienu. Un es nesaprotu, kāda jēga turpināt izstrādāt priekšlikumus. Tas tiešām nebūtu tā vārds. Jūs iestāties pret to, ka Eiropas Savienības teritorijā ienāk imigranti. Sociālistu grupu atsakās ka no tā, ka pret šiem imigrantiem eh, izturētos atšķirīgi no pārējiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Uh, Man tiešām pauž, tikai jāpauž nožēla par to. Priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Zālē aplaus. Dejen de ulular un momento. Kolēģi, lūdzu beidziet bļaustīties un ņemties, lūdzu īstenosim mūsu procedūru. Tātad, patreizajā situācijā komisijai mums ir jāpasaka, vai viņi uzturēs savu priekšlikumu vai nē. Un tāpēc es došu vārdu komisārai vēlreiz, bet ļaujiet viņai runāt. Tā tad objektīvas faktus šobrīd mēs nedzirdēsim, bet ļaujiet komisijai pateikt, vai komisija uzturēs savu priekšlikumu vai nē. Komisārs Kunze, vārds jums priekšsēdētāja kungs. Jums uh, nevajadzētu vainot mani, ka pēc šīs samērā neskaidrās diskusijas, ka es uzskatu, ka pēc šīs diskusijas noslēguma es tikšos ar komisāru kolēģiju, izklāstīšu situāciju un pēc kolēģijas lēmumu pieņemšanas jūs tiksiet informēti. Tātad par komisijas kolēģijas lēmumu jūs tiksiet informēti. Bueno, par, par consciente. Prieksēdētājs. Šādā gadījumā, godātie kolēģi, tātad komisāri mums pateica skaidri jau divas reizes. Patreizajā momentā komisija neatsauc savu priekšlikumu, un redzēsim, kāds būs komisijas kolēģijas lēmums. Patreizajā momentā komisija neatsauc savu priekšlikumu. Un tagad turpinam mums darba kārtību un pārējām pie Jimenez Beser Barrio un Romero Lopes ziņojumu par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Kurš a favor? Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Nu. Bien, entonces... Un tā tad balsojam par visu Eiropas aizsardzības rīkojumu ziņojumu kopumā. Mēs tātad balsojam Himenes kundze. Lūdzu. Es lūdzu vārdu, saka Himenes kundze, tāpēc, ka es vēlētos atgādināt kolēģiem par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis balsojums. Mums ir skaidrā valodā un vienā balsī jāpasaka padomē, proti valstīm, kurās nav šis aizsardzības orders. Tā ir iespēja aizsargāt upurus un iespēja dot šiem upuriem dzīvot brīvībā. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai sievietēm, bet arī bērniem, vīriešiem, kur ir terorisma, organizētās noziedzības upuri, cilvēku tirzniecības upuri un upuri kā tādi. Ļoti svarīgs balsojums. Priekšsēdētājs, paldies! La señora Romero te ha... Romeo Kunze, vārds jums. Es solo también para recordar. Prieksēdētāji kungs, es vēlētos atgādināt Eiropas Savienības dalību valstu liberālajiem ministriem, cik ārkārtīgi svarīgi ir atbalstīt šo ideju, jo tas ir sieviešu pamatiesība aizsardzībā. Tas ir libe ministru rokās, bet valdībām tomēr nav pēdējais vārds, un es vēlētos redzēt viņu atbalstu šai iniciatīvai. Priekšsēdētājs, paldies! Uzklausot abus referentus, abas referentes, mēs balsojam par vispriekšlikumu kopumā par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par likumdošanas rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. ar milzu balsu vairākumu pieņemts, apsveicam referents. Un tagad pārējām pie nākamā ziņojuma, tas ir Bauers un Hedas kundžu ziņojums par cilvēku tirniecību. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Un balsojam par sākotnējo tekstu, par ceturto pantu personālais, banto, personālais balsojums, ceturtais punkts, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par. Trešais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par visu grozījumu kopā par pret atturs pieņemts. Un likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 607 nobalsojuši un ar milzīgu balsu vairākumu pieņemts. Un tagad pārējām pie ziņojuma, ko ir sagatavojis Natalija Grisbeks kundze par ES un Grūzijas nolīgumu par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras attiecīgajā valstī uzturs neatļauti. Tā kā nav neviena grozījuma, tad mēs balsojam par ziņojumu priekšlikumu kopā, par rezolūcijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts un Lona kunga ziņojums par teritoriālo sociālo un ekonomisko kohēziju. S par sesto punktu personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu sastais punkts pieņemts. 20. punkts personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Un ar lielu balsu vairākumu 20. punkts pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopā. Personālais balsojums sākam. Beidzam balsot ar lielu balsu vairākumu. Rezolūcija ir pieņemta. Apsveicam referentu. Un tagad Melona kungs. Lai. Vale, vale. Sí, sí, yo te he visto. Te he visto, te he visto. De, de materia de tu. a las explicaciones de voto. Tagad balsojuma skaidrojumi. Turpin priekšsēdētājs vispirms par Morais kunga ziņojumu Mastela kungs. Tela no está,